Ja kolēģis. Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Labrīt. Vai viss ir kārtībā attiecībā uz balsošanas sarakstiem, vai jums vajadzīgs nedaudz papildu laika vēl? Sagatavojiet lūdzu balsošanas kartītes, ievietojiet tās uh, balsošanas iekārtās Tagad mēs veiksim izmēģinājuma balsojumu. Ja esat gatavi, tad lūdzu sāksim balsot. Tas ir izmēģinājuma balsojums. Vēl četri kolēģi nav nobalsojuši. Jā, labi. Tagad viss kārtībā, beidzam balsot. Tagad mēs mainīsim balsošanas secību. Vispirms balsosim par Emanuela Morela ziņojumu nodokļu iestāžu piekļuve informācijai par nelikumīgu iegūt līdzekļu legalizācijas novēršanu. Sākam balsot. 41. grozījums par. 41. tātad pret atturas pieņemts. 42. par pret. Pārbaudīsim rezultātu. Balsojam elektroniski par 42. grozījumu. Beidzam balsot noraidīts, eh, jo ir vienāds valsts skaits par un pret. A kompromiss par pret atturas pieņemts. 48. grozījums par pret atturas pieņemts. 47. par pret manuprāt, pieņems, bet pārbaudīsim balsojam elektroniski. Beidzam balstot. Jā, pieņemts. 49. par pret atturas noraidīts, manuprāt. Labi, pārbaudīsim, balsojam elektroniski 49. Beidzam balstot. Pieņemts. Labi, ka pārbaudījām. 50. grozījums par pret atturas pieņemts, 51. par pret. Pārbaudīsim, jo arī šeit uh, nav skaidrs vairākums. Vēl daži kolēģi nav nobalsojuši. Tagad, tagad beidzam balsot. Neizšķirts un līdz ar to noraidīts. 52. par pret atturas pieņemts. 6. par pret atturas pieņemts. 7. par pret atturas pieņemts. Astotais grozījums par pret atturas noraidīts, devītais par pret atturas noraidīts, desmitais par pret atturas noraidīts, vienpadsmitais par pret pārbaudīsim, balsojam elektroniski. Beidzam balsot pieņemts ar vienas balss pārsvaru. 12. par pret atturas noraidīts, 13. par pret atturas pieņemts, 14. par pret atturas noraidīts, 15. par pret atturas noraidīts,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 Pārbaudīsim, balsojam elektroniski par 20. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. 21. par pret atturas pieņemts. B kompromiss par pret atturas pieņemts. Otrais grozījums par tu, otrais Pāršķiriet lapu, otrais grozījums par pret atturas pieņemts, C kompromiss par pret atturas pieņemts, 30. grozījums par pret pārbaudīsim, balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts ar vienas balss pārsvaru. 31. grozījums par pret. Pārbaudīsim, balsēm elektroniski par 31. Beidzam balsot. Pieņemts. 32. par pret atturas pieņēmts, 33. par pret pārbaudīsim, balsēm elektroniski, 33. Beidzam balsot. Noraidīts ar vienas balss pārsvaru. 34 par pret atturas pieņēmts, 35. par pret atturas pieņēmts, 36. par pret atturas pieņēmts. Labi, pārbaudīsim, pārbaudīsim elektroniski balsojot. Beidzam balsot pieņemts. Tātad 36. pieņēmums, tagad 37. par. Mēs uh, 35. jau bija pieņēmums, jā. Ja. Un mēs pārbaudījām rezultātu par 36. Tagad 37. ir pieņēmts, 38. par pret atturas noraidīts, 39. par pret. Manuprāt, pieņēmts, bet pārbaudīsim vēl zem elektroniski. Beidzam balsot noraidīts ar vienas balss pārsvaru. 40. pār, pret, pārbaudīsim, balsēm elektroniski pār 40. Beidzam balsot, pieņemts. Ceturtais grozījums par, pret, atturas pieņemts par, tagad par tekstu ar eh, grozījumiem. Eh, personāls balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 48 pār, eh, neviens pret 5, 5 pret neviens neaturējās. Tagad par rezolūciju sākam balsot. Beidzam balsot. 50 pār, neviens pret, divi atturējās. Sveicam referentu. Tagad balsojam par mutiskā jautājuma tekstu. par sākotnējo tekstu, par pretaturas pieņemts. Pirmais jautājums, sākotnējais teksts par pretaturas pieņemts. Otrais jautājums par pretaturas pieņemts. Trešais jautājums par pretaturas pieņemts par tekstu kopumā par Tātad balsojam elektroniski par šo jautājumu tekstu. Manu, ka, manuprāt, arī tas ir personāla balsojums. Beidzam balsot. 44 pār 4 pret 5 atturās. Pieņemts. Tagad rezolūcijas projekts par Bāzeles 3 finalizāciju. N kompromiss par pret atturas pieņemts. O kompromiss par pret atturas pieņemts. 45. grozījums par pret atturas noraidīts. P kompromiss divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret atturas noraidīta. 55. grozījums pār pret atturas noraidīts. Q kompromis divās daļās. Pirmā daļa par pret. Pārbaudīsim rezultātu par pirmo daļu. Sākam balsot elektroniski. pārbaudīsim, kaut arī šķiet, ka tagad nemaz nevajadzēja pārbaudīt. Tā, es atvainojiet, es kļūdījos, es teicu divas daļas, bet patiesībā šeit bija runa par mutisko grozījumu, un tieši par to mēs tagad arī balsojam. Jums tiešām taisnība. Beidzam balstot, noraidīts. Tagad kompromiss bez mutiskā grozījuma par pret atturas pieņemts. Of, uh, uh, Jā, protams, PP kompromisa otrā daļa arī tika pieņemta ar lielu vairākumu. 59. pār pret atturas noraidīts, R kompromiss par pret atturas pieņemts, S kompromiss par pret atturas pieņemts, T kompromiss par pret atturas pieņemts. 75. grozījums par pret atturas noraidīts. U kompromiss par pret atturas pieņemts. 77. grozījums par pret atturas pieņemts. 78. par pret atturas pieņemts. V, v kompromiss par pret atturas pieņemts. Dubult V kompromiss kam tagad jau ir ceturtā daļa, tagad par pirmā daļa ir tā, kas par pret atturas pieņemta. Tātad mums jā, jābā, jābalso atsevišķi tagad. Pirmā daļa bez vārda strong, stiprs. Balsojam vēlreiz par pirmo daļu. Jā, šis ir pēdējās brīža izmaiņas un. So. Jā, es man tagad skaidro, un man izrādījās taisnība, ka šīs pārmaiņas neskar pirmo daļu. Šis papildinājums neatiec uz pirmo daļu. Pirmā daļa ir tā kā šeit rakstīts, kas ir par pret atturus. Tā ir pieņemta. Otrā daļa. Šķiet arī uz to nekas nemainās. A, nē, otrā daļa par to balsojumu bez vārda strong, un pēc tam balsojumu par šo vārdu atsevišķi. Tā tad otrā daļa bez vārda strong, kas ir pārpret atturas pieņemta. Tagad balsojam par šo vārdu strong, stiprs, kas pār pret atturas noraidīts. Tagad ceturtā daļa par pret atturas, nu, balstosim elektroniski, lai pārbaudītu rezultātu. Tātad ceturtā daļa. Nu, tas būtu, tagad mēs balsojam par pēdējo teikumu. Jā. Secē, pēdējais. Tā. Beidzām balsot, noraidīt šī pēdējā daļa. Tagad Y kompromiss. 91. grozījums ir atsauks, tad Y kompromiss, kas pār pret atturas, tas ir pieņemts. 95. grozījums par pret atturas pieņemts. Z kompromiss par pret atturas pieņemts. AA kompromiss divās daļās. Pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemta. Otrā daļa par pret pret. Balsojam elektroniski par otro daļu. Beidzam balsot. Pieņemta ar vienas balss pārsvaru. 108. grozījums par pret atturas noraidīts. AB kompromiss par pret atturas pieņemts. 111. grozījums par pret. Pārbaudīsim, balsojam elektroniski 111. Beidzam balstot. Pieņemts. 112. par pret atturas noraidīts. ETP ir pār, nu, pārbaudīsim, balsēm elektroniski, 112. grozījums. Beidzam balsot. Pieņēmts ar vienas balsts pārsvaru. AC kompromiss par pret atturas pieņemts. 15. punkts, sākotnējais teksts par pret atturas atturas pieņēmts. Tagad par ievilkumiem. Pirmais līdz devītais ievilkums blokā, kas par pret atturas pieņēmts. Pirmais grozījums, kas par pret. Pārbaudīsim, balsojam elektroniski par pirmo grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrais grozījums par pret atturus pieņemts, trešais grozījums par pret atturus pieņemts, desmitais ievilkums, oriģināla teksts par pret atturus pieņemts, ceturtais grozījums par pret atturus pieņemts, ievilkumi no 11 līdz 15 blokā par pret atturas pieņemti. Piektais grozījums par pret atturas pieņemts. Jums tiešām izšķiroša uzvara tagad, Torer kungs, jā. 16. līdz 18. novilkums par pret atturas pieņemti. Sestais grozījums ir atsaukts, Tā, līdz ar to orģināla teksts A, A apsvērumā par pret atturas pieņemts, B apsvērums orģināla teksts par pret atturas pieņemts, C kompromiss par pret atturas pieņemts, D kompromiss par pret atturas pieņemts, E kompromiss par pret atturas pieņemts. mutiskais grozījums EA apsvēruma maldes iesniegts, kas par pret atturas pieņemts. 17. grozījums par pret atturas noraidīts. F kompromiss par pret atturas pieņemts G kompromiss par pret atturas pieņemts. 23. grozījums par pret pārbaudīsim balsojumu elektroniski par 23. grozījumu. Beidzam balstot. Noraidīts. 25. grozījums par pret. Nu, pārbaudīsim balsēm elektroniski par 25. Beidzam balsot. Noraidīts. Oriģināla teksts D apsvērumā par pret pret atturus pieņemts, I kompromiss par pret atturus pieņemts, J kompromiss par pret atturas pieņemts, K kompromiss par pret atturas pieņemts, 39. grozījums par pret atturas pieņemts, L kompromiss par pret atturas pieņemts, M kompromiss divās daļās, pirmā daļa par pret pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret balsojam elektroniski par otro daļu. Beidzam balsot. Pieņemta. Par 42. nav jābalso, līdz ar to par tekstu ar grozījumiem personāla balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. 42 pār 5 pret 3 atturas rezolūcija ir pieņemta. Tagad balsosim par atzinumu uzmetumu, struktūru reformu atbalsta programmu. 27. grozījums par pret atturas pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts.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 atturas noraidīts, 117. par, pret, pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski par 117. Beidzot balsot, noraidīts, 118 par, pret, atturas noraidīts,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 Man izskatās, ka noraidīts, bet drošības labad nobalsosim elektroniski, sākam balsot. 168. tas ir. Beidzam balsot. Noraidīts. 167. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 168 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 169 par pret atturas noraidīts. C kompromiss divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret atturas pieņemta. 187. par pret atturas pieņemta Noraidīts 168, 188 par pret atturas noraidīts, pieņemts 189 par, pret atturas pieņemts 190 par, pret atturas pieņemts 190 par, pret atturas noraidīts 191 par, pret atturas noraidīts 192 par, pret pret atturas pieņemts, 193 par pret atturas noraidīts, 194 par pret atturas noraidīts, 195 par pret atturas noraidīts, 197 par pret. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 28. par. Pret. Atturas noraidīts. 29. par. Pret. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. D kompromiss par pret atturas pieņemts. 37. grozījums par pret atturas noradīts. Kompromiss E divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemta. Otrā daļa par pret atturas pieņemta. 46. grozījums par pret atturas noraidīts, trešais pār pret atturas pieņemts, 50. pār pret atturas pieņemts, trešais bija pieņemts. 50. atkrīt, saka priekšsēdētājs. Par ceturto tagad jābalso. Ceturtais par, pret, atturas, noraidīts. Tagad 54. par pret atturas noraidīts. 55 par pret. Kā balsoja FTD neredzu? Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 58. par. Pret atturas noraidīts. 57. par. Pret atturas noraidīts. 58 par. Pret atturas pieņemts. 60. par. Pret atturas pieņemts. 61. par. Pret atturas pieņemts. F kompromiss par. Pret atturas pieņemts atturas pieņemts. 70. par pret atturas noraidīts. Sastais ar mutisku grozījumu referents sagatavots par pret atturas pieņemts. Man šķiet, mēs par 59. vēl nenobalsojām. 59. atkrita. Atkrita. Jo pieņēmām 58. paskatās priekšsēdētājs. Pēc mutiskā grozījuma par sesto turpinām balsot ar 77. 77 par pret Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. G kompromiss par pret atturas. Pieņemts. H kompromiss par pret atturas. Pieņemts. 90. grozījums par pret atturas Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Beidzam. Pieņemts. Devītais grozījums par pret atturas pieņemts. 94. tagad par pret noraidīts, bet uh, drošības labāk pārbaudīsim. Sākam balsot par 94. Beidzam balsot. Noraidīts. 95. par pret. ETP pret. Labi. Pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski.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 pret. Pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot noraidīts. 10 un 102 par pret atturas noraidīti. 101 par pret atturas noraidīts.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 111. par pret atturas pieņemts, 12. atsaukts, tagad balsosim par visu grozīto atzinumu. Balsojam, un tas ir personālis balsojums. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. 40 par 8 pret 1 atturējās, apsveicu mūsu referentu. Be, esam beiguši darbu. Nākamā ekonu komitejas sēde notiks pirmdien 28. Eh, novembrī no 15. līdz 18.30 un otrdien mēs strādāsim visu dienu. Paldies, esam sēdi beiguši.